Labu pēcpusdienu, sāksim mūsu sēdi. Tagad ir jautājumi padomēji. Mēs izskatīsim jautājumus, kas ir iesniegti padomēji. Pirmais jautājums šodien ir Papa Nikolu kunga iesniegts, un tas attiecas uz sadarbību starp Eiropas Savienību un Turciju par nelegālo imigrāciju. Lūdzu, ministra kungs, jums vārds. Paldies! Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, kā jūs jau zinat, sadarbība ar trešām valstīm tranzīta sistēmā un imigrācijas jomā ir ārkārtīgi svarīgs jautājums Eiropas Savienībai, lai cīnītos pret nelegālo imigrāciju. Šajā ziņā mēs esam panākuši lielu progresu, pateicoties um, tam, ka mēs koncentrējamies uz imigrāciju un Eiropas imigrācijas un patvēram meklētāju paktu. jūsu atbildi jautājumu uzdevējs e, nedzirdēja. Varbūt, kā vajadzētu pārbaudīt, vai tulkojums darbojas. Vai jūs varat dzirdēt angļu kabīni, izskan jautājums, vai vēl kādam ir problēmas ar tulkojumu? Paldies, es atvainojos, ministra kungs, vai jūs lūdzu varētu sākt savu atbildi vēlreiz, lai jautājuma uzdevējs varētu dzirdēt atbildi no paša sākuma. Paldies. Priekšsēdētājs kundze, es teicu, ka sadarbība ar valstīm, no kurām ierodas imigranti, ir ārkārtīgi svarīgs aspekts jaunajā imigrācijas politikā. Pirms 2004. gada nebija īstas imigrācijas politikas Eiropas Savienībā. Un kopš 2004. gada Mums ir sadarbība ar izcelsmes un tranzītu valstīm, kas ir saistīts ar imigrāciju, un tas ir ietverts arī imigrācijas un patvērumu meklētāju paktā. Secinājumos pēc sēdes pagājušā gada decembrī padome teica, ka tā ir apmierināta ar dialogu ar Turciju un lūdza pieņemt attiecīgus pasākumus, piemēram, atpakaļ uzņemšana, robežu kontrole un citi jautājumi. Stokholmas programmā ir apstiprināta rīcība pret nelegālo imigrāciju, un turklāt ir arī skaidrs, ka saskaņā ar padomes decembra sanāksmi mēs esam noslēguši atpakaļ uzņemšanas nolīgumus ar Turciju, un mēs arī ieviešam starp divpusējos nolīgumus. Runājot par atpakaļ uzņemšanas nolīgumu, jāsaka, ka padome turpinās arī atbalstīt uh, šos pasākumus, lai veiksmīgi beigtu sarunas. Es gribu minēt arī sadarbības starp Frontex un Turciju. Mums ir bijusi arī sadarbība ar trešām valstīm no 2004. līdz 2007. gadam. Es gribu arī piebilst, ka sarunas par nolīgumu starp Frontexu un Turciju arī ir veiksmīgs. Mēs tā tad runājam par veiksmīgu darbu, informācijas apmaiņu, riska analīzi, izpēti un kopīgām operācijām, kas tiek uh, veikta sadarbībā ar Frontexu. Šādā ietvarā mēs uh, veicam sadarbību starp šo aģentūru un Turcijas iestādēm. Mēs ceram, ka sarunas tiks pabeigtas ļoti drīz un veiksmīgi. Katrā ziņā mēs informēsim dalību valstis par šī darba gaitu. Paldies! Un tagad Papa Nikolo kungs, vai jums ir papildi jautājums? Mikrofons nav ieslēgts runātājiem. Paldies par sniegto atbildi. Es gribētu piebilst divas lietas. Pirmkārt, šodien vai rīt paralēli šīs dienas diskusijām Grieķijas parlamentā notiks balsojums par likumu, ko ir iesniegusi Grieķijas valdība par elastīgāku veidu, kā iegūt Grieķijas pilsonību. Tas nozīmē, ka Grieķija kļūs vēl pievilcīgāka imigrantiem, jo ja viņi uzskatīs, ka viņiem būs ļoti viegli kā nelegāliem imigrantiem kļūt par legāliem, tad eh, tā būs ļoti slikta situācija. Es gribētu zināt, vai tā ir taisnība. Otrakārt februārī mēs dzirdējām, ka Frontex ir izveidojis izveidojis savu nodaļu Perejā, lai pastiprinātu savu klātbūtni. Vai jums ir konkrēts laika grafiks šiem pasākumiem? Paldies! Tagad vārds ministram. Priekšsēdētājs kundze. Es nevaru jums precīzi pateikt, kāds būs šis laika grafiks sarunām Katrā ziņā ir politiskā griba šādu sarunu norisei. Jūsu minētais datums par Grieķiju. Ta, es atvainojos, jūsu dati, ko jūs minējāt, nozīmē, ka ir jācīnās pret nelegālo imigrāciju un jānoslēdz atpakaļ uzņemšanas nolīgumi. Mums vajadzētu atbalstīt šīs sarunas, ko veids komisija. Es gribētu atgādināt, ka bijis pagājušā gada beigām Vilstrama ministrs Zviedrijas prezidentūras vārdā un Barozo kungs 15. novembrī devās uz Turciju. Pēc tam komisija un arī jaunā komisija izveidoja kontaktus. Malstrēms kundze ir iepazinusies ar Stokholmas programmu, jo viņa bija iesaistīta tās sagatavošanā. Tieši tāpēc es esmu ļoti optimistiski noskaņots. Es uzskatu, ka šos notikumus mēs varam rūpīgi novērot un noslēgt atpakaļ uzņemšanas nolīgums ar Turciju. Es jums, diemžēl, nevaru sniegt nekādus konkrētus datumus, bet es tikai varu apstiprināt, ka Eiropas Savienības prezidentūra un komisija grib noskrē, noslēgt atpakaļ uzņemšanas nolīgumus ne tikai ar Turciju, bet arī ar citām valstīm, no kurienes ierodas nelegālie imigranti. Es gribu arī pateikt, ka Frontex nolīgumi ar Turciju šajā gadījumā ir um, tiek veikti no Frontex puses ar Turciju. Šis jautājums ir ļoti svarīgs, un tas nozīmē, ka padoma informēs cits valsts arī Grieķiju. Paldies, papildi jautājumi. Paldies, priekšsēdētājs kundze ministra kungs. Starp Frontex un Turciju tā tad notiek sarunas, jūs tā teicāt. Un padomi un komisija par tām acīm jau tiks informēti, vēlētos uzzināt, vai pamats šīm sarunām nodrošina robežu respektēšanu starp Grieķiju un Turciju, vai šīs robežas tiks uzturētas spēkā, vai tās tiks respektētas, jo mums ir bāžas par to. Un vai nav tā, ka Turcija izvirza kādas prasības? Pelmerkungs. Gribētu apsveikt ministru par brīnišķīgo atbildi un par to, kā Eiropa cīnās par imigrantu tiesībām, bet mēs bieži vien necīnāmies par pilsoņu tiesībām, kas pārceļas uz citām valstīm. Mūsu pensionāri no Midlandes Spānijā ir pieredzējuši, kā ar buldozeriem viņu īpašumi tiek novākti, un kontrakts Spānijas tiesība vispār neņem vērā. Būtu ļoti pateicīgs, ja jūs varētu izskaidrot, kāpēc tas tā ir un ko Spānija darīs, lai Eiropas pilsoņu īpašumtiesības tiktu ievērēts. Haverkungs, paldies, bet mēs runājam it kā par Turciju, bet ministrs, protams, var atbildēt, ja vēlas. Paldies attiecībā uz Grieķiju, protams, jautājums ir par to, ka robežas tiek respektētas. Un šajos līgumos mērķis ir panākt, lai tas tā notiktu, kad ir līgums ar trešo valsti. Un ja varētu parādīties nelegālā imigrācija un atpakaļ uzņemšanas punkti, tad mēs stiprinām šos līgumus. Tāda ir filozofija šai globālai pieeja šim jautājumam un Eiropas paktam par imigrāciju. Tātad mēs nostiprinām dalību valstu robežas. Tāds ir rezultāts. Ja šādas efektivitātes kontrolē nav, tad ir problēmas. Ja nav pietiekams sadarbības ar trešajām valstīm, tad nav drošas robežas, un tad robežas ir vājākas nekā mēs vēlētos tās redzēt. Tātad skaidrs, ka šo sarunu mērķis par atpakaļ uzņemšanu ir stiprināt robežu, un tas, protams, tiecas arī uz Grieķijas robežu attiecībā uz Britu jautājumu kas pārcēlušies uz Spāniju, ieguldījuši tur savus ietaupījumus. Acīm redzot, es nepārstāvu šeit Spāniju kā valsti un par tās tiesiskajām attiecībām ar pilsoņiem un viņu problēmām. To ir jārisina neatkarīgās tiesās Spānijā. Es šeit pārstāvu padomi, tā kā es nevaru runāt par kādu valsti no tās viedokļu un par konkrētām lietām. Paldies! Tagad pāriem uz nākošo jautājumu no Harkinas kundzes, runājot par vardarbību ģimenē. Lūdzu, vārds jums! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Es domāju, ka ir labi zināms, ka Spānijas prezidentūra par vienu no prioritātēm ir izvirzījusi cīņu pret vardarbību ģimenē. Un, protams, mēs rūpējamies par vīriešu un sieviešu vienlīdzību, kas joprojām nav sasniegta. 50 gadus pēc Eiropas Savienības dzimšanas tās joprojām nav. Un tā ir lielākā Eiropas sabiedrības nelaime. Un otra, protams, problēma ir vardarbība ģimenē. Tātad prezidentūrai šī ir liels mērķis, jo tas ir arī Eiropas kopējais mērķis. Un tā kā tas ir Eiropas kopējais mēķis un kopējā problēma. Tai ir nepieciešama Eiropeiska stratēģija. Un tāpēc Spānijas prezidentūra ir sākuši šādu problēmu, tā saistībā ar trio Ungāriju un Bēļģiju. Un mums ir prieks ziņot un redzēt, ka Eiropas parlaments kā institūcija ir ļoti aktīvs šādos jautājumos un bieži vien prasīs spērt nepieciešamos soļus pret vardarbību. Pagājušajā gadā komisija parlaments aicināja izstrādāt direktīvu pret jebkādu vardarbību ģimenē, jeb starp dzimumiem. Arī dalība valsts tika aicināts pievērst uzmanību šim jautājumam, izveidot labāku statistiku par vardarbību. Un pamatojoties uz to, Spānija ir šo jautājumu nolikusi centrā. Ir nepieciešams izveidot observatoriju šajos jautājumos. Mēs ar šo jautājumu esam sākuši nodarboties pēc tam, kad padome atbalstīja šos secinājumus 8. martā, starptautiskajā sieviešu dienā. Direktīva par aizsardzību pret vardarbību ģimenē. Tās ir ļoti svarīgas iniciatīvas, fundamentāli jautājumi. Un mēs ceram, ka šie jautājumi tiks attīstīti un nobeigti līdz Spānijas eh, prezidentūras beigām Hārkins kundzi. Paldies, vēlētos apsveikt Spānijas prezidentūra par uzmanības pievēršanu šim jautājumam, jo bieži vien šis jautājums tiek slēpts. Domāju, ka jūs iniciatīva ļaus sabiedrībai labāk saprast šo problēmu. Jūs runājat par parlamenta rezolūciju no pagājušā gada novembri, un tur bija arī punkts, kas runāja par tiesisku pamatojumu šiem jautājumiem. Vai jūs ar komisijas atbalstu varētu izstrādāt kādu aptverošu direktīvu cīņā pret vardarbību ģimene? Paldies, Hākins kundze, ministram vārds. Hārkins kundze. Lisabonas līgums, kā jūs zinat. nosaka, kā tiek veidot juridiskais pamats Eiropas likumdošanai, mērķi un daudz kas cits. Jo savienības pīlārā tagad parādās trīs dažādi pīlāra elementi - drošības un tieslietu jautājumi. Tas viss tagad ir kopā vienā pīlārā vienā juridiskā vienībā, un tas nozīmē, ka arī ārlietas un tieslietas un sadarbība juridiskos jautājumos. Un šeit parādās Eiropas metode, parastā Eiropas metode, tātad komisija ir aktīvs, orgāns un Eiropas parlaments arī piedalās, un arī Eiropas tiesa Luksemburgā. Tātad krimināla jautājumos ir vēl cita iespēja. Valdības var pieņemt iniciatīvas, un tā tas notiek šajā vardarbības direktīvas gadījumā. Jau 12 valstu valdības ir izvirzījušas iniciatīvu par ko būs jāvienojās padomēji un parlamentam, jo ir šāda kārtība, tātad šī direktīva tiek izstrādāta, un tā balstās uz mūsu pieņemto kārtību. Juridiskais pamats ir pareizs, jo šī ir sadarbība kriminālo lietu sfērā jo šie noziedznieki ir krimināli noziedznieki. Visās Eiropas Savienības valstīs tas tiek uzskatīts par kriminālu noziegumu. Mēs aizsargājam šo noziegumu upurus, un tā tad sadarbība šeit ir iespējama. Kā jau padomi ir uzsvērusi, šajā juridiskajā tekstā pie kā mēs strādājam un ko jūs pēc tam saņemsiet, pēc iespējas ātrāk, izskatīšanai, jo es domāju, ka miljoniem sieviešu un Eiropas pilsoņu gaida šo aizsardzību. Bet, protams, par šo jautājumu ir jārunā, to nedrīkst slēpt Un tātad mēs pamatojamies uz 12 Eiropas Savienības valstu valdību iniciatīvu. Man ir daži papildi jautājumi. Mārtins un Malca. Paldies! Kā Hārkins kundze, es arī vēlētos apsveikt Frānijas prezidentūru, ka tā pievērsusies šim jautājumam. Vai prezidentūra neapskatītu pieredzi pirms 20 gadiem, kad Eiropas sociālā fonda nauda tika izmantota kampaņā. Manuprāt, tā bija holistiska, pilna pieeja. Tik iesaistīti arī tieslietu orgāni, policija, visu šo jautājumu izskatīja kopā un bija arī labi rezultāti. Paldies, un tagad Malcerkungam. Paldies! Ministra kungs, jūs jau mazliet pieskārāties šim jautājumam, ka vardarbība jau nav tikai pret sievietēm, bet arī pret bērniem. Un tas notiek tāpēc, ka ir grūtības ģimenē. Un bieži vien ir problēmas arī ar vecākiem cilvēkiem. Cik lielā mērā ģimenes problēmas kopumā būs šīs observatorijas uzmanības lokā? Paldies, ministra kungs, vārds jums! Martinkungs, protams, filozofija, kas veido fonu šai Eiropas parlamenta iniciatīvai, runājot par cīņu pret vardarbību ģimenē, mēs meklējam labākos kanālus, par kuriem mēs varētu šo filozofiju īstenot, un šī Protams, filozofija saucās nulles iecietību pret šiem noziegumiem. Un tas saistās ar vardarbības izpratni, kas kultūrāli ir bieži saistīta ar mūsu sabiedrības sociālajām struktūrām. Un tāpēc Mums ir nepieciešama šī globālā perspektīva un šī holistiskā pieeja, visaptverošā pieeja, jo pretējā gadījumā tā nebūs efektīva. Jo šo vardarbību ir ārkārtīgi grūti iznīdēt. Un tāpēc Mums ir regulāri jāskatās, vai mums veicās šajā darbā, kāds ir progress, tas jādara nacionālajā līmenī, jo šī sērga jau mūsu sabiedrībā pastāv. Un bieži vien mēs redzam tikai aizsberga virsotni, jo tikai daži gadījumi, tikai daži procenti no šiem gadījumiem tiek ziņoti policijai. Tāpēc ir nepieciešama šī visaptverošā pieeja, jāizmanto visi juridiskie instrumenti, jāiesaista mēdīji. Jārūpējas par mūsu izglītības sistēmām, lai tās šim jautājumam pievērš uzmanību. Un tieši tāpēc padome to pirmdien izvirzīja kā ļoti svarīgu mērķi. Un runājot par otra kolēģa komentāriem par bērniem un vecākiem cilvēkiem. Nu, protams, atbildi ir jā. Tā ir vardarbība pret jebkuru, kas ir neaizsargāts un sevišķi ģimenēs. Protams, sabiedrībā zināmā mērā izpaužās stiprākā vara, darvinistiskas teorijas, un, protams, vājākie vienmēr būs upuri. Un tas, kas ķeras pie vardarbības, protams, ir nosodāms, un mēs varam uzskatīt, ka tas ir gļēvulis, jo tikai gļēvuļi lieto vardarbību pret vājākajiem. Un tāpēc padomi aicināja komisiju pārdomāt, ka varētu būt varbūt gads pret vardarbību, pret jauniešiem, bērniem un vecākiem cilvēkiem. Tāds speciāls gads veltīts šim jautājumam. Un programmā Dafne 3 arī tiek runāts par to, ka jāaizsargā visi neaizsargātie ģimenes locekļi. Tas ir bērni un vecāki. Paldies, un tagad mēs pāriesim pie nākamā jautājuma, ko uzdevis Pasalta kungs par Donavas stratēģiju. Gracias, senor Paselt. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Donavas stratēģiju pasaut kungs ir viena no lietām, kas iekļauta prezidentūru uh, trijotnes programmā, tātad Spānijas, Beļģijas un Ungārijas prezidentūru trijotnes programmā. Tā ir uh, Ungārijas iniciatīva, protams, iekļaut uh, Donavas stratēģiju šajā programmā, bet visas trīs minētās valstis ir apņēmušās savas prezidentūras laikā veicināt minētās stratēģijas izstrādi attīstīšanu. Pagājušā gada jūnijā uh, padome aicināja komisiju sagatavotu Donavas stratēģiju līdz šī gada beigām. Un tagad mēs gaidām komi ka komisija to izdarīs. Komisija ir uzsākusi sabiedrisko konsultāciju procesu, kas notiks līdz šī gada martam. Un pēc tam komisija izvērtēs konsultāciju procesa rezultātus un sagatavo stratēģijas priekšlikumu, kas, kā mēs ceram, varēs tikt pieņemt šī gada decembrī, kā komisijas paziņojums. Bet, nu, protams, mums ir jāgaida vispirms, kamēr tas tiks noformulēts. Tomēr šajā sakarā var pateikt, ka notika ļoti svarīga sanāksme 25. februārī Budapeštā pār eventuālo šīs stratēģijas saturu. Tur tikās Austrijas, Bulgārijas, Čehijas republikas, Vācijas, Ungārijas, Rumānijas, Slovākijas un Slovēnijas pārstāvji. Un šajā sanāksmē tika izdarīti tādi svarīgi secinājumi pār nāk, nākotnes Donavas stratēģijas svarīgākajiem elementiem. Galvenā doma, protams, ir apvienot visu minēto valstu uh, pūliņus un enerģiju un rīkoties Eiropas uh, tādā ietvarā, izmantojot Eiropas fondus fisk no fiskālā viedokļa neitrālā veidā. Un Mērķis, protams, ir panākt sociālo-ekonomisko progresu, turistu piesaisti, investīciju piesaisti, bet, kā es teicu, mēs vispirms gaidām komisijas paziņojumu, kad būs beidzies konsultāciju process. Un tad uh, pozīcija noformulēs savu pozīciju. Paldies, ministru kungs, es esmu pārliecināta, ka pasaut kungam noteikti ir papildus jautājums, lūdzu. Paldies ministru kungām par eh, šo eh, vispusīgo atbildi. Vēl pavisam īsts papildus jautājums. Ja runājam par transportu un kultūru, cik lielu īpatsvaru šie jautājumi būs pelnījuši kopējā stratēģijā? Un visbeidzot, vai ir panākta galīgā vienošanās par to, kas piedalīsies šajā stratēģijā? Jo parlamenti ir lēmusi par šīs sarakstu paplašināšanu. Paldies ministram vārds atbildēji. Paldies pasautu kungam. Ja runājam par valstu sarakstu, tad eh, ne prezidentūra, ne padoma, ne komisija par to nelēmj. Mans eh, minēto valstu valdības ir paudušas interesi piedalīties stratēģijas izstrādē, bet mums vispirms ir jāgaida eh, komisijas paziņojums, bet es varu jums pateikt, ka minētās valsts uzskata, ka Šajā stratēģijā līderu loma ir jāuzņemas Eiropas Savienībai un jo īpaši komisijai, vismaz attiecībā uz Donavas reģionu. 25. februārī parakstītā deklarācija paredz, ka e, Donavas stratēģija ir jāveicina e, šajā reģionā esošo valstu uzplaukums un stabilitāte. Un, ja to ir iespējams panākt ar reģionālo un valstu sadarbību un koordināciju, bez tam ir teikts, ka e, šīs nākotnes politikas svarīgākās jomas būs enerģētika, vide, dabas aizsardzība, transporta infrastruktūra, inovācijas, kultūras un mākslas pasākumi, ilgspējīga ekonomikas attīstība, turisms, pārtikas nozars attīstība, pārtikas drošības nodrošināšana, sadarbības starp maziem vidējiem uzņēmumiem, pētniecība, migrācija, sports, izglītība, nodarbinātība, veselība, sociālā labklājība un vesel arī vēl citu aspektu, kas uzskaitīti šajā ļoti ambiciozajā dokumentā deklarācijā. Es uzskatu, ka šī deklarācija ir ļoti svarīgs dokuments, kā izais dokuments, kas kalpos tālākai uh, darbībai, un man ir liels prieks, ka jūsu jautājums dod man iespēju pieminēt šo deklarāciju. Mm. Bet, kā es teicu, mēs gaidām, kad veiksies konsultācija process, bet vēlam sadarboties noteikti ir. Un tāda ir arī starp šo prezidentūru trijotne. Paldies! Paldies, ministra kungs! Uh, man ir daudz pieteikušies uzdot papildus jautājumus, bet man ir jāņem vērā uh, secība, kādā šie jautājumi tika uh, indicēti, un arī politiskās grupas. Tādēļ uz Rūbiga kungu un pēc tam tikau kungs. Rūbiga kungs vispirms lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ministra kungs, Donava ir upe, kā jūs zinat, un ir jādomā par upju ūdeņu tīrību. Tādēļ ir svarīgi zināt par attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, lai uzlabotu ūdens kvalitāti Donavā. Mēs gribētu, lai Donavas ūdens būtu dzerams visā upes garumā. Otrakārt, kā tiks uzlabot notiks tā hidroelektrostaciju darbība un kā varēs, no, kā tiks uzlabot energodrošība Eiropā šai sakarā. Tikau kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ja runājam par e, šo stratēģiju, tad tās e, e, veiksme vai neveiksme būs atkarīga no rīcības plāna, kā arī konkrētiem projektiem, kur mērķis ir uzlabot šajā reģionā uh, atrodošos eh, valstu iedzīvotāju dzīves līmeni. Kad šie projekti varētu sākties un kāda būs kritērija, pēc kuriem šie projekti tiks atlasīti? Paldies! Ministra kungs lūdzu. Paldies par šiem papildus jautājumiem. Protams, Rubiga kunga minētie uh, mērķi noteikti tiks iekļauti Donavas stratēģijas dokumentā. Un es jau iepriekš pieminēju atsevišķi šīs stratēģijas dimensijas un tās mērķus. Un, kā es teicu, šie mērķi ir ambiciozi un tālajoši, un šī stratēģija aptvers ļoti daudzas un dažādas jomas un, un tēmas, un tas noteikti skars šajā teritorijā dzīvojošos cilvēkus. Un, teiksim, šie jautājumi, kas tiks risināti, būs saistīti ar ekonomiku, kultūru, vidas aizsardzību, ieskaitot arī dabas resursus, kur viens no šiem dabas resursiem ir ūdens. Jūs pieminējāt to, ka Jūs pieminējāt par šo ūdeni, ka tā ir neatņēmama šī reģiona sastāvdaļa. Nu, protams, eh, ūdeņa tīrības jautājums noteikti tiks iekļauts stratēģijā, un šos projektus noteikti realizēs arī tās valstis, kas eh, veido šo stratēģiju. Un šis valstis pirms pavisam neilgu laiku tikās Budapeštā, lai noformulētu konkrētus mērķus stratēģijai, bet, protams, šie mērķi vēl nav galīgi noformulēti. Tas ir tikai tāds provizoriskais formulējums, tādēļ man šķiet, uh, vēl ir pāragri runāt par kritērijiem, pēc kuriem tiks izvēlēti projekti, kas tiks finansēti šīs stratēģijas ietveros. Bet es pieņēmu, ka šajos kritērijos noteikti tiks ņemts vērā, cik tas, eh, vai un cik daudz šie projekti atbilst manis minētajiem mērķiem, bet, protams, varētu parādīties stratēģija arī vēl citi mērķi, piemēram, navigācijas uzlabošana, energoapgādes drošības uzlabošana, lauku attīstība, demografiskie jautājumi, mm, cīņa pret klimatradītajām pārmaiņām. kā arī pasākumi, lai reaģētu uz ekonomikas izraisītajām problēmām. Man šķiet, ka Eiropas Savienībai noteikti būs nepieciešams sadarboties, jo šis uh, projekts kā galveno ideju min Eiropas dimensiju. Un ja runājam par kohēzijas politiku, tad tā noteikti arī parādīsies šeit. Un Lisabonas līgumā tiek minēta arī teritoriālā kohēzija, nevis tikai sociālā kohēzija. Tas ir kohēzijas paveids, kas parādās Lisabonas līgumā, un tas ļoti labi saskan ar šo Donavas stratēģijas mērķi. Paldies, ministra kungs! Tagad pāriesim pie nākamā jautājuma. Mēs skatīsim 4. un 5. jautājumus kopā, ko uz Tā ceturto jautājumu uzdevis Popakis kungs par Eiropas sociālo modelu nabadzības izskaušanai un Aljard kunga jautājums par Eiropas gadu cīņā pret nabadzību un sociālo atstumtību. Tad es gribēju teikt, ka abiem jautājumu autoriem būs iespēja uzdot papildus jautājumus, bet ministra kungs būtu pateicīgi, ja jūs varētu atbildēt uz abiem tiem kopā. Ministra kungam vārds lūdzu. Eh, Priekšstādātājs kundze, jūs teicāt, ka mēs apvienojam abus jautājumus. Jā, atbild priekšstādātāji. Jā, un mums ir informācija, ka jūs atbildēsiet uz šiem jautājumiem kopā. Eiropas sociālais modelis un cīņa pret nabadzību. Señora Presidenta. Priekšsēdētājs kundze, padome. uzskata, ka ir jāsniedz augsta līmeņa aizsardzība, un it īpaši attiecībā uz grupām, kuras ir ietekmējusi nabadzība un sociālā atstumtība. It īpaši šajā laikā, kad mēs saskaramies ar ekonomisko krīzi un ekonomisko lejupslīdi. Bezdarbs ir liela problēma, un mēs uzskatām, ka bezdarbnieku skaits varētu būt 5 miljoni. Daudziem cilvēkiem ienākuma līmenis ir samazinājies, samazinājies un viņi ir nonākuši nabadzībā. Mēs zinām, ka bezdarba līmenis vēl turpinās pieaugt kādu konkrētu laika periodu. Šis būs uh, ilglaicīgs uh, bezdarbs, kas arī veicinās sociālo atstumtību. Ekonomiskās krīzes sociālās sekas ietekmēs arī Eiropas Savienības sociālo darba kārtību. Un, protams, ka arī visu triju prezidentūru darba kārtību. Mums ir nepieciešamais instruments un lēmums, kas ir saistīts ar 2010. gadu, kas ir noteikts par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību. Un tam ir arī savi mērķi. Ir jāatzīst cilvēku un jāizturas pret viņiem ar cieņu. Un valstī ir jāatbalsta politikas, kas veicina sociālo iekļaušanu. Un valdībai ir jācīnās pret nabadzību un sociālo atstumtību. Es tagad atsaukšos uz koncepciju, kas bija minēts iepriekšējā jautājumā saistībā ar vis mazāk aizsargātajām grupām. Un šīs grupas cieš gan no nabadzības, gan no sociālās atstumtības, un te es īpaši gribētu minēt bērnus, sievietes un vecāku gadagājumu cilvēkus. Protams, ka mēs atbalstīsim visas iniciatīvas, lai cīnītos pret nabadzību un sociālo atstumtību. Es gribētu arī minēt to, ka ceru, ka šis būs visas izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas galvenais mērķis, un šis būs mērķis, ko mēs sasniegsim. 3. martā komisija arī iesniedz savu um, priekšlikumu samazināt bezdarbu un arī cīņai pret nabadzību. Paldies, ministra kungs. Vispirms uzklausīsim papildu jautājumu no Papakis kunga. Paldies, ministra kungs, par jūsu sniegto atbildi. Protams, es gribētu minēt skaitļus. 2010. gadā bezdarba skaits bija gandrīz 10%, un daudzi cilvēki nestrādāja vairāk kā gadu. Ir daudzas elastīgas darba formas. Un tas nozīmē, ka vēl 90 miljonu cilvēku kļūs nabadzīgi un atstumti. Uh, kādi ir konkrēti pasākumi, kādi ir šie aktīvie un pasīvie nodarbinātības pasākumi, ko var izdarīt, eh, lai cīnītos pret ilgtermiņa bezdarbu. Šiem cilvēkiem ir jācīnās par izdzīvošanu. Mums ir jārespektē arī Eiropas sociālais modelis. Elvarda kungs lūdzu, priekšstādātais kundze, vai padome varētu pastāstīt, kā aktīva iekļautība tiks veicināta, lai cīnītos pret nabadzību. Kā tas viss tiks eh, integrēts 2010. gada stratēģijā, lai sasniegtu progresu cīņā pret nabadzību? Priekšsādātājs kundze. Baidos, ka man vajadzēs atkārtoties un teikt, ka mēs saskaramies ar problēmu. Tas nozīmē, ka pirmo reizi tik ambiciozi mēs strādājam pie Eiropas Savienības stratēģijas cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību un aktīvu iekļaušanu. Tas attiecas uz uh, ilgtermiņa bezdarbniekiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, un tagad mēs atgriežamies jau pie iepriekš minētajām mazai sargātajām grupām. Ekonomiskās krīzes dēļ Eiropas Savienība ir ieviesusi koordinētus pasākumus un veikusi tās saucamos īstermiņa šoka pasākumus un ir iepludinājusi arī zināmus naudas līdzekļus, ko ekonomisti sauc par ekonomiskiem stabilizētājiem. Tas nozīmē, ka šai rīcībai ir arī zināmas sakas. Un te mums ir jāmin bezdarbnieki Runājot par šiem bezdarbniekiem, jāsaka īstermiņā viņiem ir problēmas atrast darbu. Tika veikti īstermiņa pasākumi Eiropas Savienībā. Bez tam Eiropas Savienība pieņēma stratēģiju cīņai pret nabadzību kas ir vērsta pret uh, ilgtermiņa bezdarbu. Cilvēki tika apmācīti vai viņiem piedāvāja citas darba vietas un arī veicināja viņu izglītību, lai viņi varētu veiksmīgāk iesaistīties darba tirgū. Un šie pasākumi ir iekļauti 2020 stratēģijā. Un tas viss tika iekļauts arī apskalas secinājumos. Šī sanāksme notika šonedēļ. Eiropas stratēģija ietver mērķus, ko ir pieņēmusi Eiropas Savienība un kas ir iekļauti 2020 stratēģijā. Šie mērķi ir sasniedzami ja 25. un 26. datumā padome šos secinājumus pieņems, tad jāsaka, ka viens no šiem mērķiem ir saistīts ar 20% samazinājumu attiecībā uz nabadzīgiem cilvēkiem. Mēs zinām, ka mēs gribam samazināt šo cilvēku skaitu par 20 miljoniem. Un gribam iesaistīt aktīvus iedzīvotājus. Tas viss attiecas uz koordinētu Eiropas stratēģiju, jo galu galā galvenais jautājums ir saistīts ar nodarbinātības un sociālo politiku koordinēšanu. Lisabonas līgumā tas ir skaidri pateikts, ka šīs politikas ir jākoordinē. Eiropas Savienība to jau ir sākusi darīt, reaģējot uz krīzi. Šī ir mūsu rīcība šajā situācijā. Mēs izmantojam visus iespējamos instrumentus un mehānismus, kas ir pieejami iekšējā tirgū vai Eiropas struktūra fondos. Paldies, ministra kungs! Man liekas, ka mēs mazliet sajaucām lietas. Uh, saliekot divus jautājumus kopā. Ko mēs darīsim tālāk? Tika uzdoti divi jautājumi. Tātad es domāju, ka mēs uzdosim tagad divus papildi jautājumus. Fordas kundze un Kozo kungs uzdos papildu jautājumus. Fordas kundze lūdzu. Protams, ka ekonomiskās sekas uh, ietekmē dažas valstis vairāk vai un dažas valstis mazāk. Es domāju, ka vajadzētu mm, dalību valstīm neizsniegt šos struktūru fondus, ja tās attiecīgi nerīkojas. Pagājušā gada martā parlaments jau ziņu, balsoja par attiecīgu ziņojumu, kas bija saistīts ar īpašumiem Spānijā, un daudzi pensionāri nokļuva nabadzībā un tika atstumti, tika izstumti no sabiedrības. Koza kungs lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Man ir tikai viens jautājums. pastāv divas grupas, kuras visvairāk ietekmē nabadzība un konkrēti nekvalificēti cilvēki un cilvēki ar invaliditāti. Struktūra fonda nav bijis pietiekami, lai risinātu šo divu grupu problēmas. Mans jautājums ir tāds, vai padome ņems vērā šo divu grupu problēmas? Paldies! Tagad ministra kungs lūdzu. Es jums atbildēšu uz pirmo jautājumu par pensionāriem, kuriem ir īpašums Spānijā. Šis jautājums līdzīgs jau iepriekš uzdotajam. Jauta, mana atbilde būs līdzīga tai, ko es jau sniedzu iepriekš. Es domāju, ka mums ir jāizmanto konkrētās dalību valsts tiesību akti, kas ir saistoši konkrētā gadījumā. Es nevaru runāt padomas vārdi, vārdā atbildot uz šo jautājumu. Šeit ir jāizmanto konkrēti dalību valstu tiesību akti. Es domāju, ka līdzīgas situācijas var atkārtoties citās valstīs. Runājot par vismaz mazāk aizsargātajām grupām, jāsaka, ka es pilnīgi piekrītu tam, ka īpaši jāpievēršas šīm divām grupām, kuras uh, deputāts minēja. Ir īpaši tāpēc, ka mums ir viens papildu instruments, un tas ir Eiropas Savienības uh, pamatiesību harta, jo tajā ir minētas grupas, kuras ir īpaši mazaizsargātas. Un šo cilvēku iesaiste sociālā un kultūras dzīvē ir arī svarīga. Un šo cilvēku fiziskā cieņa un intelektuālā integritāte ir jāaizsargā pret necilvēcisku attieksmi. Eiropas Savienība ir izveidojusi vairākus instrumentus, ko tā var izmantot uh, situācijas uzlabošanai. Tiek, padziļi, tiek veikta padziļināta izpēta par šo jautājumu. Eirobarometrs 2007. gadā arī sniedza interesantus datus. Saskaņā ar šiem datiem puse eiropiešu uzskata, ka vecāka gadavājuma cilvēki, kas ir viena no vismazāk aizsargātajām grupām, saskaras ar pāridarījumiem. Un šeit ir jārunā arī par to, ka jāņem vērā viņu vajadzības. Puse Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka pret šiem cilvēkiem, pret šiem vecāku gadagājumu cilvēkiem negodīgi izturas pārējā sadar, sabiedrība. Un par šo jautājumu ir jāapmainas informācijām pieredzē starp dalību valstīm, kā jau es esmu iepriekš vairāk kārt minējis. Mēs izskatām tēmas, kas attiecas uz dalību valstu likumdošanu. Katrai dalību valstī ir jārisina šie jautājumi, bet katrā ziņā ir jāievēro arī subsidiaritātes princips. Un Eiropas Savienība, protams, var atbalstīt dalību valstis uh, to rīcībā. Bet mums ir jārunā par sociālo aspektu ievērošana, kas ir uh, saistīti ar nodarbinātību un izaugsmi. Es uzskatu, ka runājot par sociālo aspektu, mēs esam tajā iekļāvuši visas problēmas, ko jūs minējāt. Iepri, iepriekšējā stratēģijā tie nebija pietiekami iekļauti, bet, protams, ka esošā krīze ir Uh, pievērsusi šiem jautājumiem lielāku uzmanību. Es teicu, ka es ļaušu uzdot vēl divus papildu jautājumus par sociālo modeli un nabadzību. Atkina kungs lūdzu un Hanana kungs lūdzu. Atkana kungs vispirms lūdzu. Ko ministrs darīs, lai aizsargātu cilvēku grupas, ko apdraud nabadzība, ņemot vērā, ka Spāņu politika vēršās pret Britu un citu valstu rezidentiem savā valstī, un kas tiek pakļauti ļoti apšaubāmām vietējām politikām. No šī jautājuma jūs nevarat izvairīties. Spānijas valdībai kaut kas būtu jādara, lai risinātu šo situāciju. Hanan kungs. Atgādināšu vēlreiz, par ko ir šis jautājums, jo es jau domāju, ka zinu, ko jūs teiksiet. Paldies! Paldies! Es vēlētos pateikties par atbildību. Es tiešām uztraucos par cilvēku nabadzību, par Eiropas pilsoņu nabadzību un atstumtību. Es saprotu, uh, ka jūs šeit nepārstāvat Spānijas tieslietas vai Spāņu varas iestādes, un jūs droši vien esat arī nesat Valencijas pārstāvis, taču Spānijā notiek likumu pārkāpumi. Likums tiek interpretēts pavisam jocīgi un ir jāmeklē kāda risinājuma. Vienīgais, ko mēs jums prasat, ir izve, veicat Spānijā izmeklēšanu un nosakāt, kas par problēmām. Atkal atstāšu šo jautājumu ministra ziņā, vai viņš vēlas uz to atbildēt vai nē. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es tiešām negribu izmantot savu stāvokli prezidentūrā, lai aizsargātu kādu valdību vai kādas valsts likums. Es nevaru to darīt jo tad mani kritizēs, ka es izmantoju šo fórumu, lai aizsargātu kādu valsti, jeb tās rīko, rīcību. Šis ir Eiropas parlaments, bet jūsu jautājums ir nacionālā līmeņa jautājums. Ir dažādi veidi, kā šo jautājumu var izsināt ne tikai Spānijā, bet arī citās valstīs, visās 27 valstīs. Visur ir konstitūcijas, visur ir likuma vāru, visur ir pareizie juridiskie kanāli, lai ar šādus jautājumus risināt. Un šie tiesiskie kanāli strādā visās Eiropas Savienības valstīs. Es runāju ne tikai par Spānijas situāciju, bet līdzīgas lietas notiek arī citās Eiropas valstīs kur tiek pārkāptas kāda cilvēku tiesības vai netiek pildīts likuma normas, un tad valstīm ir jārisina šie jautājumi. Tā tas notiek visās valstīs, kur tas notiek. Taču es šeit nevēlos izvairīties no atbildes. Es labprāt jums atbildētu, taču Jūs šo jautājumu varat risināt arī parlamentārā veidā, taču es nevaru izmantot savu stāvokli kā padomas priekšsēdētājs, lai to atbildētu. Tagad ejam. Sastais jautājums no Higgins kunga ir atcelts, atsaukts. Mēs tagad pāriesim uz diviem jautājumiem - septīto, astoto. Mēģināsim skatīt to kopā. Septītais jautājums nāk no Palecka kunga ko aizstāv Pāda kunga, un te ir jautājums par vīzu režīmu starp Eiropas Savienību un Krieviju. Astotais jautājums ir no Andrikienas kundzes, un viņu aizstāja Poselta kungs, un arī tas saistās Francijas, ar Spānijas prezidentūru un Eiropas Savienības un Krievijas attiecībām. Varbūt ministra kungs jūs varētu tos skatīt kopā. Senjora prezidenta. Priekšsēdētājs kundze. Man acīm redzot jāatbild. Viens saistās ar vīzām, un otrs saistās ar attiecībām starp Eiropas Savienību un Krieviju kopumā pēc Stokholmas samita. Un Krievi, jautājums par Krievijas iestāšanos Pasaules tirdzniecības organizācijā. En relación con el asunto de los visados. Runājot par vīzām, padome atgādina ka, e, lai izveidotu vīzu, bezvīzu režīmu, ir nepieciešami dažādi priekšnoteikumi. 2006. gadā mēs sākām strādāt pie šī darba divus gadus vēlāk. Komisija lēma, ka abas puses ir daudz ko darījušas šajā jautājumā. Un ilgtermiņā saistībā arī ar Kaļiņgradas reģionu un daudziem citiem reģioniem ilgtermiņā varētu būt izveidots kāds atvieglots vīzu režīms, kas būtu atkarīgs no dažādiem nolīgumiem starp Eiropas Savienību un Krieviju. Pēc asociācijas, Eiropas Savienības Krievijas asociācijas tikšanās uh, decembrī sākās diskusija par iespējamiem grozījumiem, kas varētu vienkāršot šo situāciju. Padarīt pilsoņiem vieglāku ceļojumu abās pusēs. Sevišķi runājot par, par Kaļiņgradas reģionu. Un šajā kopīgajā deklarācijā Abas puses arī uzsvēra, ka ir jāsasniedz kādi tranzīta līgumi. Un tad 936. noteikumi, kas nosaka, kādi ir nosacījumi saistībā ar trešajām valstīm, tad šīs sarunas turpinās un dalību valstis ved tās un Krievis federācija no otras puses. Padome, protams, zin, ka starp Krieviju, Poliju notiek sarunas ar Krieviju par šo jautājumu. Runājot Atvainojiet! a las relaciones estratégicas de la Unión Europea con Rusia. Un tagad runājot par strateģiskajām attiecībām starp Krieviju un Eiropas Savienību, padome vēlētos informēt parlamentu, ka pēc samita Stokholmā novembrī būs vēl kāds samits Krievijā, un attiecības starp abām pusēm ir iegājušas attīstības stadijā. Šeit, protams, ir daudz grūtību, daudz sarežģītu jautājumu, ir dažādi viedokļi daudzos jautājumos, taču attiecības ir ļoti plašas, daudzpusīgas abas puses saista ekonomiskie un komerciālie sakari, ir liela savstarpēja atkarība, piemēram, enerģētikas jomā ir arī kopīgas intereses citās jomās saistībā ar problēmām, kas ir ārpus abām iesaistītajām pusēm, un ir daudz izaicinājumu, kas ir globāli, un kurus mums jārisina kopā, ja iespējams. Vienmēr būtu labi meklēt uzlabojums attiecībās ar Krieviju, taču mums ir jāpaliek mūsu vērtību sardzē. Runājot par Krievijas iestāju Pasaules tirdzniecības organizācijā, Eiropas Savienība to atbalsta, taču Krievijā ir jāspēr nepieciešamie soļi un vēl daudz kas jādara, lai tas būtu iespējams. Runājot par partnerības līgumu starp Eiropas Savienību un Krieviju, abas puses uzskata, ka būtu labi, ja būtu šāds jauns plašs nolīgums. PSN nolīgums 90. gados tika izveidots, un tas jau ir novecojis Un, manuprāt, mums ir nepieciešams jauns un ļoti ambiciozs nolīgums. Mērķi mums ir lieli un attiecību spektrs ir plašs. Daudzās jomās sarunās ir bijis progress, citās jomās mēs virzamies uz priekšu ļoti lēni, piemēram, ieguldījumu jautājumos un tirdzniecības jautājumos. Taču runājot par tirdzniecību, mums un enerģētiku ir ļoti svarīgi, lai būtu šādi stabili nolīgumi. Runājot par brīvās tirdzniecības līgumu, mēs uzskatām, ka par to mēs varētu runāt tad, kad vai ja Krievija kļūst par Pasaules tirdzniecības organizācijas pilntiesīgu locekli. Un runājot par vīzu režīmu, vēlreiz, tas ir jautājums, kas politiski ir ļoti svarīgs, kas ietekmē pilsoņus ļoti tieši. Un šajā jomā mums ir mērķis atvieglot ceļošanu, ideāli attiekties no vīzām. bet, protams, ļoti daudz kas vēl ir jādara, un, protams, mums ir jāsabalansē arī dažādi drošības aspekti, un ir jābūt arī apusējības principam, runājot par Ukrainu un Gruziju. Katrai valstī ir specifiska situācija, runājot par vīzu režīmu, un pat labāk mēs nevaram paredzēt kā lietas varētu mainīties šajās valstīs. Paldies! Divi jautājumi no, nu, no nu, Pada un Paseltkungs. Paseltkungs? Priekšsēdētais kundze. Es vēlētos pievērsties diviem kritiskiem jautājumiem - cilvēktiesības, demokrātija. Cik intensīvs ir dialogs par šiem kritiskajiem jautājumiem? Man liekas, ka mēs virzamies atpakaļ nevis uz priekšu. Enerģētiskā drošība, kas notiek šajā jomā? Vārds ministram. Kā zinat, Stratēģiskais Eiropas Savienības mērķis ir enerģetiskā drošība. Tā kā dažas valsts gāzes krīzes rezultātā cieta tieši 2009. gada sākumā. Mēs esam pārdomājuši enerģētiskās drošības jautājumu nopietnību, un tas ir viens no vissvarīgākajiem mērķiem. Un, protams, tas ir jāsaist arī ar klimata izmaiņu problēmu. Stratēģiju, kādu padome uztur enerģētikas jautājumos, ir tāda, ka mēs virzamies uz diferenciācijas pusi. Tātad piegādātāju dažādošana ir mūsu mērķis. Un šeit ir plašas iespējas. Mēs nedrīkstam būt atkarīgi tikai no viena piegādātāji, bet dažās Eiropas Savienības valstīs cil, valstis ir atkarīgas no Krievijas pilnībā. Un tas saistās ar to, ka Eiropa daudzus gadus ir bijusi sašķelta un savienojumi starp Eiropas Savienības valstīm faktiski neeksistē daudzos gadījumos. Un, kad notiek šāda krīze, mēs redzam, ka dažas valstis cieta un citas valsts nespēja solidarizēties, jo mums nebija savienojuma tīkla. Tāpēc enerģētiskie savienojumi ir ārkārtīgi svarīgi. Un tāpēc mēs atbalstam šo diversifikāciju, Nabuko projekts, Nord Stream dienvidu straume, jeb saustrīm. Mums nav vēl kopīgā enerģētiskā tirgus Eiropā. Un šis jautājums, šis jēdziens tagad ir kļuvis par ļoti aktuālu, un mums ir jāveido stratēģisks attiecības ar Krieviju šajā jaukā. Ir arī citi instrumenti, ārējā politika. Mums ir tagad ārējais dienests un pārstāvi, mums būs diplomātiskais dienests un mūsu ārējā politika tā tad būs stiprāka un tas ļaus mums arī vieglāk vienoties ar partneriem, piemēram, enerģētikas jautājumos. Nu, tas būtu tas, ko es varētu teikt par Krieviju. enerģētika ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, bet mēs jau tikai šīs sarunas esam sākuši. Mēs esam pozitīvi noskaņoti, bet tāpat kā daudz kur citur, tās būs sarežģītas, tās būs ilgas, tāpat kā šis partnerības un sadarbības līgums, kas arī acīm redzot tik ātri neizveidosies. Bet mums ir speciāls attiecības ar Krieviju, jo Krievija ir tā valsts, kas ir ļoti mainījusies pēdējos gados. Paldies! Paldies, ministra kungs. Man ir pieteikušies vēl vesela rinda deputātu papildus jautājumu uzdošanai, bet es došu vārdu tiem, kuri šovakar vēl nav izteikušies, un tie būs pēdējie divi jautājumi šovakar, jo mēs esam pārsnieguši atvēlēto laiku. Tagad došu vārdu Sonika kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs Gonze. Es uh, gribēju runāt par devīto jautājumu, kuru man uzticēja uzdot Marku Naitas Mikulenienas kundzes vārdā un tas ir par plānotajām atomelektrostacijām Krievijā un Baltkrievijā, kurš ir paredzēts uzbūvēt pie robežas apkapalā ņemot vērā to, kas notika Černobiļā, mēs saprotam, ka šādi pasākumi varētu būt ļoti riskanti. Vai padome nerunā savā sarunās par šo jautājumu? Paldies, Sonika kungs. Patiesībā mēs vēl runājam par iepriekšējo jautājumu, tā kā atstāja to ministra kungs ziņā Zemkau kungs. Par septīto un astoto jautājumu mēs joprojām runājam. Pēc vārds Zemkau kungam. Paldies, priekšsētājs kungs. Es tātad gribu runāt par septīto un astoto jautājumiem, tad attiecības starp Eiropas Savienību un Krieviju. Ministra kungs, jūs jau teicāt, ka šīs attiecības ir jābalsta uz noteiktām vērtībām, bet, ja tā, tad Eiropas Savienībai ir uh, pienākumi attiecībā pret tiem, kur cīnās par cilvēktiesībām Krievijā. Mans jautājums ir sekojošs. Vai Eiropas Savienības dalība valstu politikā ir iecerēts sniegt palīdzību cilvēktiesību aizstāvjiem Krievijā? Uh, ja mēs ieviestu atvieglot vīzu režīmu, tad arī šie cilvēktiesība aktīvisti vieglāk varētu iebraukt Eiropā. Paldies! Ministra kungs! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies par šiem papildus uzdotajiem jautājumiem. Es eh, jau, tātad, ja runājam par atomelektrostaciju drošību, tad es gribētu norādīt, ka atbildība par šiem jautājumiem uzņems dalību valstis. Tā ir dalību valstu prerogatīva, kas paredzēta konvencijā par kodoldrošību un Baltkrieviju. Un Krievija ir šīs konvencijas dalībnieces, kā arī vairums dalību valstu. Konvencijā ir noteikts, ka tās dalība valstis, kuras e, plāno izveidot atomelektrostacijas savās teritorijās, ka tām ir jākonsultējas pirms šādu atomelektrostaciju būvniecību. Es saprotu, ka šis jautājums noteikti periodiski tiek skatīts eh, dialogu ietveros starp, padom, starp Eiropas Savienību un Krieviju, kas attiecās uz uh, seku izvērtējumu, tad tas ir paredzēts arī minētajā konvencijā uh, par pārobežu piesārņojumu. Bet padome ir norādījusi šī gadījumā, ka par ietekmi uz vidi izvērtējumu ir atbildīgas attiecīgās valstis. Krievija nav šīs konvencijas dalībniece. Mēs gribētu, lai Krievija brīvprātīgi uh, piemērotu šo konvenciju, jo viņi to ir darījuši brīvprātīgi attiecībā uz esošajām atomelektrostacijām. Un visbeidzot par jautājumu, ko uzdeva godātais deputāts par cilvēktiesību ievērošanu Krievijā. Mēs par to esam jau runājuši daudz viet, un, ja runājam par cilvēktiesību aizsardzību, tad jā, protams, šis arguments tiek piemērots, un tas attiecas uz jebkuru pasaules valsti un vietu. Neviena valsts nevar atļauties neievērot šīs dalību valstis bez jebkādām sakām no pārējās starptautiskās sabiedrības. Ja runājam par vīzu politiku, par vīzu režīmu ar Krieviju, tad notiek vispārējās sarunas par vīzu režīmu, un šo sarunu ietveros mēs noteikti varētu runāt par nosacījumiem, uz kādiem varētu tikt atvieglots vīzu režīms. Bet, ja runājam par vīzu atcelšanu, tad patreiz par to vēl ir ļoti pāragri runāt. Ja runājam par personu brīvu pārvietošanos, tad, protams, tas ir viens no aspektiem, kas tiks ņemts vērā sarunās par atvieglot vīzu režīmu ieviešanu ar Krieviju. Tas noteikti dos iespēju arī Eiropas pilsoņiem brīv ceļot, brīvāk ceļot uz Krieviju, bet šeit nevajadzētu aizmirst par pamatvērtībām. Paldies! Minister, you Paldies ministra kungām! Uz tiem jautājumiem, kuriem atbildes netiks sniegts laika trūkuma dēļ, uz tiem tik, atbildes tiks sniegts rakstiski, sēdi slēdzu, bet man ir paziņojums. No Eiropas Tautas partija grupas kristīgiem demokrātiem un progresīvo sociālas demokrātas alianses vārdā esmu saņēmusi lūgumu nozīmē cilvēkus komitejās un delegācijās. Šie kandidāti tiks ir, šie deputāti, kas iecelti attiecīgajās komitejās, tiks iekļauti protokola tekstā. Nākamā sēde